pilsoņu iniciatīvu Right to Water. Lūdzu. Thank you, Chair. The right to... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šī ir pirmā veiksmīgā Eiropas pilsoņu iniciatīva te izdevās savākt gandrīz divu tik balsu, cik nepieciešams. Ir skaidrs, ka tās ir cilvēktiesības visā Eiropā. Ūdens ir sabiedriskais labums, to nevar ignorēt arī manā dzimtenē īrijā ir šīs tēmas dēļ izraisījās plašs plaši nemieri, jo bija paredzēts eh, palielināt maksu par ūdeni. Un, eh, īru, īru cilvēku dusmas mēs patiešām varam labi saprast, jo viņi nav pelnījuši šādu te attieksmi. Eh, oficiālā atbilde, ko sniedz Eiropas komisija, apmierinoša un neatbilda mūsu kampaņas mērķiem. Šajā ziņojumā es centos sniegt labākas atbildes iedzīvotājiem, kuri gaida reālu rīcību no Eiropas Savienības. Um, ūdens pieejamība ir cilvēktiesības. Uh, tas bija, tā bija galvenā prasība, kas tika izvirzīta, bet komisija to ignorēja. Un tāpēc es mēģināju sakārtot situāciju savā ziņotājā. Uh, Es eh, runāju šeit par konkurenci un par monopolu, par to, ka šī nav tā joma, kur būtu vieta izvērsties konkurencei un peļņas gūšanai, jo ūdens ir sabiedrisks labums. Iegūtie līdzekļi ir jāinvestē infrastruktūras attīstībā, tas ir pilnīgi skaidrs ir ārkārtīgi e, satraucoša situācija, kā tiek organizēta ūdens apgāde daudzās dalību valstīs. Citiem vārdiem sakot, uh, ūdens ir nepieciešams uh, nodrošināt to, lai ūdens menedžments pārvaldība būtu sabiedrības rokās. Es pateicu kampaņ, pateicos kampaņas atbalstītu, pateicos deputātiem un politiskajām grupām. Esmu tikai absolūti neapmierināta ar ETP grupas pozīciju kura sagatavoja alternatīvo rezolūcijas projektu. Bet, ja kāds cilvēks izlasīs abus ziņojumus, tad ir pilnīgi skaidrs, kāds ir iemesls ETP rīcībai. Šeit eh, vairs nav tās kritiskās attieksmes eh, pret komisiju, eh, pret privatizācijas procesiem un vēl daudziem svarīgiem jautājumiem īpašumtiesības un privatizāciju ieskaitot. Eh, patiešām eh, viņu rezolūcija ir draudzīga privātajam sektoram un eh, attiecīgi viss tas atspoguļojas arī tītību kompleksā. No 37 lapusa, lapusas dokumenta tas ir kļuvis par 9 lapu dokumentu, kas atspoguļo Eh, tikai ETP pozīciju. Atcerēsimies tos miljonus, kuri parakstīja iniciatīvu, dosim iespēju parlamentam sniegt īsto atbildi par ūdeni, lai mēs neparādītos eh, nepatīkamā gaismā. Mēs nedrīkstam laist, eh, pa, palaist garām iespēju rīkoties Mums ir jāparāda, ka Eiropas Savienība ir gatava atgriezties pie svarīgām lietām. Paldies! Paldies, Đakoviču kungs, vienu minūti. Istra je jedna mala europska regija na... Um, Es nāku no rietumu Horvātijas neliela reģiona, un iespējams, ka tas ir labs piemērs tam, kā uh, ūdens apgādes uzņēmums var apmierināt uh, patērētāju prasības, jo tas tā ir viena no pamata tiesībām. Laukos 99% no cilvēkiem, 99% mm, cilvēku piekļūst ūdenim, pateicoties publiskam uzņēmumam, pateicoties privātām, publiskām partnerībām un pateicoties solidaritātei starp pilsoņiem. Un kaut arī es eh, piedaru Aldei, es uh, Mm, man ir svarīgs privatizācijas jautājums ūdens piekļuvē. Katram pilsonim ir nepieciešams, ties, ir nepieciešams tiesības piekļūt ūdenim, tāpēc esmu pret zaļo priekšlikuma. Un katram ir jāgarantē šīs tiesības piekļūt ūdenim. Tormesa kungs, viena minūte. Thank you. Uh, fast zwei Millionen Bürger Gandrīz eh, divi miljoni cilvēki parakstīja šo te uzsauci, uzsaukumu eh, par to, ka ūdens ir sabiedriska vērtība, par to, ka tas nevar tikt pakļauta liberalizācijai un koncerniem, un eh, arī to, ka ūdeni nevar iekļaut brīvās tirzniecības līgumos. Es domāju, ka mums parlamentā ir liels vairākums, lai atbalstītu šo te pieeju vides komitejā. Tā tas arī bija, bet tagad es esmu ļoti skums pa, skumjš par konservatīvo pieeju, gan ETP, gan EKR pieeju. Un mēģinājums tagad panākt to, lai Eiropā ūdens saimniecība tiku liberalizēta un privatizēta un parādītos šīs iespējas arī starp brīvās tirdzniecības līgumos. Es ceru, ka balsojumā mums izdosies to novērst. Paldies! Rājas, Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της που... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu apsveikt referente, jo šeit ir iekļauts viss par to, ko mēs varējām diskutēt e, maijā, kad e, konference notika Tesalonikos. No savas puses es arī varu atbalstīt e, Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tiesības uz ūdeni ir ļoti svarīgs moments parlaments Eiropas komisijai vajadzētu piemērot izņēmuma statusu šai te tēmai gan liberalizācijā, gan TTIP kontekstā. Mēs nedrīkstam veicināt liberalizāciju tīpaši valstīs, kur ir tik sarežģīta situācija, kā piemēram Grieķijā. Mēs varam atbalstīt šo te ziņojumu ETP mēģināja vainot šo te iniciatīvu, bet e, mēs uzskatām, ka ūdens ir vērtība un sabiedriskais labums. Katram cilvēkam uz to ir tiesības. Paldies! Minute, madam. un tagad Ferences kundze, viena minūte. Grazie Presidente, io volevo Paldies, priekšsēdē, vēlējos pateikties kolēģē Boilens kundzē par šo ļoti svarīgo ziņojumu. Es nāku no tāda Itālijas reģiona, kur vairāk nekā 27 miljoni balsojuši par to, lai ūdens būtu um, sabiedrības um, balsts īpašums, un es nevēlētos, lai uh, ETP iniciatīva uh, tikt īstenot. Tādēļ esmu pārliecināta, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt uh, šo iniciatīvu Right to Water un arī um, Valens kundze ir lieliski paveikusi darbu. Eiropas Savienībai ir jāatzīst tas, ko ANO jau atzinusi kā cilvēku tiesības. Mēs jau esam iekavējuši, jo Eiropas Savienība nav to atzinusi kā pamattiesības. Uh, Eiropas Savienības demokrātijas vārdā komisijai ir pienākums ievērot arī starptautiskās saistības. Man ir prieks, ka Eiropas parlamenta grupas ļoti liederīgi strādā, lai viss iet vien, arī šajā vienā virzienā. Paldies, Dārnāt kungs, minūte. Liels paldies! Es īsti nezinu, kā balsot par šo ziņojumu, jo es varu piekrīst tam tik daudz, kas ir šajā ziņojumā. Es piekrītu tam, ka ūdens ir cilvēku tiesības. Piekrītu, ka valsts pakalpojumi ir jāizslēdz no tītipa nolīguma. Par to vienkārši mēs nevar runāt. Es piekrītu tam, ka ūdenim ir jābūt dabas eh, monopolam. Piekrītu ļoti daudz idejām par atbalstu arī nabadzīgākajām valstīm, lai izveidot ūdens piekādes iestādes, infrastruktūras. Ļoti daudz arī sūdzības Eiropā par piekļu ūdenim, bet šeit ir ļoti maz cilvēks par to runā vispār. Tajā pat laikā es principā esmu pret Eiropas Savienību, es satraucos par Eiropas Savienības naudu. Uh, par esi par visiem šiem jautājumiem. Es nezinu, kā par šo balsot. Jā, nu es varētu teikt, nu padomājiet vēl visu nakti, un tad varbūt rīts būs gudrāks par vakaru. Tagad aicinu komisāru kungu izteikties. Paldies, priekšsēdētāji, gudrātie deputāti. Komisijas vārdā mēs pateicamies Eiropas parlamentam, jo īpaši Boilans kundzei par šo ziņojumu par pilsoņu iniciatīvu Right to Water. Komisija ļoti skaidri arī atbildēja šo iniciatīvu. Ūdens nav tāda pati tirsniecības prece kā citas. Tas ir drīzāk mantojums, kas ir jāaizsargā. Mēs nevaram par pašsaprotamu uh, Uh, pieņemt uh, ūdens pieejamību. Daudziem tas tā nav. Komisija arī izcēlus to, ka ļoti svarīgs nosacījums, lai nodrošinātu ūdens izmantošanu, ir ūdens resursu aizsardzība. Eiropa, tas ir arī Eiropas Savienības vidas uh, politikas stūrakmens, Eiropas Savienības direktīvas par dzeramo ūdeni, arī par notekūdeņu pārvaldi, ka nosaka standārtus ūdens kvalitātei notekūdeņu pārvaldībai apsaimniekošanai. Kā tas arī no, tiek noteikts jūsu ziņojumā, tad arī ūdens izmantošana, notekūdeņu um, izmantošana ir ļoti svarīgi joprojām mēs redzam, ka uh, skaitļi satraucoši vairāk nekā 700 tūkstoši cilvēki uh, nevar izmantot dzeramo ūdeni un vairāk nekā 2 miljardi cilvēki nevar izmantot pamatu um, pakāpojumus. Tādējādi var tikai atbalstīt to, kas ir minēts šajā ziņojumā par ilgspējīgu ūdens uh, pārvaldību. Un šie jautājumi arī ir mūsu uh, darba kārtībā pēc 2015. gada centrā. Īstenojam uh, šos pasākumus gan iekšējā, gan ārējā politikā, un es ceru, ka tā brīdī ar visiem partneriem mēs nodrošināsim uh, universālu piekļuvi ūdenim, un to izdarīs pavisam drīz. Atgādina komisija arī uzskata, ka ļoti svarīgi ir tieši cilvēktiesība aspekts piekūdens izmantošanas iespējām. Komisija atzīst to, cik svarīgi ir ūdeni atzīt par sabiedrības preci. Komisija arī precizējusi neutralitātes principu. Līguma noteikumi arī prasa, ka Eiropas Savienībā ir jāpaliek neutrālā attiecībā uz uh, nacionālajiem lēmumiem par uh, ūdens uh, piegādes uh, pārvaldību, vai to pārvalda privātais vai valsts sektors. Tad uh, Arī visi šie, eh, visi pakalpojumi, kas ir saistīti ar ūdeni, ir izslēgti arī no koncesiju direktīvas. Un ūdens pārvaldības iespējas pilnībā tika atzītas. Un tas arī attiec uz tirzniecības nolīgumiem. Neviens Eiropas Savienības tirzniecības nolīgums nav ierobežojis Eiropas Savienības brīvību organizēt savu valsts pakalpojums, tā skaitā arī ūdens pakalpojumu pārvaldību tītību, transatlantiskais tīzniecības nolīgums. Arī šajā ziņā nebūs izņēmums, apliecinu komisijas apņēmību turpināt strādāt pie šiem principiem, tie būs mūsu politiku centrā Un man prieks arī ir uh, lasīt ziņojumā to, cik svarīgi, lai dalība valstis īstenot Eiropas Savienības likumdošanu. Eiropas komisija balstīsies uz esošo politiku, turpinās palielināt piekļuvi ūdenim visai, visiem iedzīvotājiem, izmantosim infrastruktūras finansējumu un vidas politikas. Tagad vēlreiz vēlos izcelt kāds pozitīvs uh, iespējas ir bijis no šīs pilsoniskās iniciatīvas. Mēs arī uh, atbildam uz jūsu aicinājumiem uh, rīkoties. Komisija arī uzsāks daudz un dažādas aktivitātes, lai uh, arī varētu izstrādāt uh, ūdens uh, pamatdirektīvas uh, mm, šo pārskatu. Balstīsimies arī uz pilsoņu iniciatīvu noslēgumā. Vēlos minēt, ko vēl svarīgu. Eiropas Savienības ūdens politikas un aktivitātes pēdējo desmit gadu laikā ir ļāvušas arī nodrošināt dzeramā ūdens pieejamību lielai daļai uh, Eh, Eiropas Savienības iedzīvotāji, protams, ka vēl ir neatrisināts problēmas. Dalība valsts ir tas, kas spēlē svarīgu lomu Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanā. Un komisija strādā arī par normāliem eh, mētiecīgiem pasākumiem. Sarēm, lai dalība valsts ievērot arī ūdens eh, likumdošanu, nodrošinātu ūdens piemību visā Eiropas Savienībā. Un arī uzklausām jūsu aicinājumu ambiciozāk rīkoties, iesaistot arī pilsoņus, lai mūsu darbība būtu caurspītīga. Mēs noteikti šo ziņojumu arī ņemsim vērā turpmākajā darbā komisijā. Par pašu pilsoņu iniciatīvu man ir prieks redzēt, ka tā ir tiešām jauna. Uh, uh, jauna um, iniciatīva, kas ir paredzēta līgumā un tā darbojas. Taču, protams, vēl ir iespēja to visu arī uzlabot. Ziņojumā, pie, piemērot regulu 2011, slēpšie 2011, komisija reaģēja arī uz šo situāciju pēc tam, kad regula jau bija piemērot trīs gadus. Tad mēs no, arī identificējām vairākas problēmas egulas piemērošanā. Strādājām pie tā, lai uzlabotu tiesību aktu. Tagad arī komisija sagaida ieguldījumu no iesaistītajām pusēm. Sagaidām Eiropas parlamentu pašiniciatīvas ziņojumu par ECI Tas uh, arī palīdzēs komisijai analizēt to, kādā veidā uzlabot uh, Eiropas pilsoņu iniciatīvas, lai tās būtu pēc iespējas efektīvāks mūsu darbā. Komisija turpmāk sadarbosies ar parlamentu darbā pie šiem abiem svarīgiem jautājumiem. Gan uh, turpināsim attīstīt uh, Right uh, to Water iniciatīvu, gan atbalstīsim pilsoņu iniciatīvas kā tādas. Paldies, debats slēdzām, balsojums par šo ziņojumu tiks rītdien. Uh, Uh, plenārsēde, nākamā plenārsēde notiks